Colleagues, um, I'm just going to begin. Uh, Dārgie kolēģi, es sākšu ar paziņojumiem un nesākšu ar balsošanu, kamēr viss nav iekārtojušies, saka priekšsēdētājs. We have a, an issue with the, um, with the interpreters who will be uh, working strictly to time, so we do need to begin uh, Mums ir jāsāk saulēcīgi, jo tulki eh, arī strādās precīzi līdz eh, noteiktajam eh, um, darba grafikā laikam. Kolēģi, Tātad ir ieviestas sakojušas izmaiņas darba kārtībā. Jauns punkts 2.1, tas ir balsojums par uh, starp institūcijas sarunām par uh, liela apjoma IT sistēmu darbību. Tas uh, notiks 19.30 balsošanas laikā. Ja citi iebildumi nav, tad darba kārtību uzskatām par pieņemtu ar grozījumiem. tālāk nebūs tulkojuma dāņu, maltiešu un gēļu valodā, un tālāk koordinātoru ieteikumi. Un daži paziņojumi par deliģētajiem aktiem tas prasīs laiku, bet eh, kolēģi lūdzu tikmēr ieņemiet uh, savas vietas ziņojumu autoru referentu nomināciju. Vispirms Silvija von Kaufmann no sociāldemokrātiem tikusi iecelta uh, par referenti attiecībā uz uh, padomas lēmumu projektu, kas saistīta ar integrēto uh, drošību un kārtību sporta pasākumos. Kerstī Kēngē ir referente par regulu attiecībā uz Eiropas imigrācijas um, sadarbības amatpersonu tīklu izveidošanu. Priekšsētājs lūdz zālē esāšu, esošos ievērot kārtību. Tālāk Cecilija Vikstrom no ALDE ir tikusi iecelt par referentī par regulu, ar ko groza regulu par Eiropas kopienas statistiku politiku attiecībā uz migrāciju un iekšējo aizsardzību. Martina Andersone par ziņojumu, kas saistīta ar eh, Savienības līguma normām, kas attiec uz Eiropas Savienības pilsonību. Tālāk jautājums komisijai un padomē par vadlīnijām dalību valstīm attiecībā uz mm, direktīvas 2002 čērsvītra 90 piemērošanu ar eh, ko tiek novērsts, ka humanitārās palīdzības darbība tiek uh, krimināli sodīta. Eh, pēc koordinātoru lēmumu 2018. gada 24. maijā eh, eh, rezolūcija, darbs pie rezolūcijas par migrantu ierašanu kontrabandas ceļā un humanitārās palīdzības pasākumu kriminalizāciju, kā ar jūlija plenāru sesijai tiks sagatavots lēmumu teksts tikai angliski. Priekšsēdētāji, saka Zīlstras kungs, es iebilstu pret to, ka mums ir jāstrādā tikai angļu valodā, un es e, centīšos arī panākt e, priekšsēdētāju konferences apstiprinājumu šim iebildumam. Paldies! Tātad tas bija par jautājumu par e, direktīvu attiecībā uz humānās palīdzības sniegšanu. Tālāk koordinātoru rekomendācijas tādējādi uzskatām par apstiprinātām. Jautājums par deliģētajiem un īstenošanas aktiem. Deliģētie akti. Man tas viss ir jāizlasa, saka priekšsētājs. 2018. gada 7. maijā komisija pieņēma jaunu deliģēto aktu, ar ko aizstāja direktīvu 2015 čērsvītra 849 par tehniskajiem eh, standartiem. Uh, 6. jūnijā padome informēja parlamentu neiebilst pret šo deleģēto aktu. Tālāk ir ziņojums par narkotiku prekursoriem. 8. jūnijā parlaments saņēma divus īstenošanas lēmumus, viens par uh, trešo valstu valsts piedarīgajiem un uh, komisijas īstenošanas uh, akts uh, par ceļošanas dokumentiem. Šo īstenošanas aktu pieņemšana tiks paziņota 15. jūnijā un termiņš iebildumu iesniegšanai ir 22. jūnijas. Ja kāds vēlas izteikt iebildumus, lūdzu informējiet uh, sekretariātu līdz 22. gada pulksten, 22. jūnija pusnes 12. un lūdzu sagatavojiet balsošanas kartiņas. Pādenhalzer kungs, lūdzu. Faiderhauser kunga balsošanas kartiņa ir ceļā. Lūdzu, visi sagatavojiet savas balsošanas kārtiņas. Es saīsināju paziņojumu par dilģētajiem aktiem, kā jūs pamanījāt. Un Mums ir arī uh, viens uh, jautājums saistībā ar uh, reglamentu, un tas ir par migrantu situāciju vidusjūrā. Paldies, Klaud, un patiesībā mēs esam šeit atkal un runājam par vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem uz zemes, un tie ir reāli cilvēki, nevis tikai statistika un skaitļi. Uh, Un mēs atkal un atkal izmantojam to kā politiskā, politisko cīņu svīru un aizmirstām par šiem cilvēkiem. Eh, ministrs Salvīnī zina, kādi ir viņa pienākumi atbilstoši starptautiskajām tiesībām, un viņš izvēlējās ignorēt šīs starptautiskās saistības, ko Malta uzņēmusies, un tas eh, mm, notiek nepārtraukti. Mēs redzam, ka izmisuši cilvēki gaida ka tos jūrā izglābs, un mēs redzam, eh, ka valdības novēršas. Tas nav ne Itālijas, ne Maltas jautājums. To var izsināt tikai Eiropas Savienībai vienoti rīkojoties, un mūsu ziņā šeit Eiropas parlamentā ir raudzīties, lai tas tiktu nodrošināts. Un tas ir Eiropas vērtību um, lakmusa tests, un mums ir jāturpina nodrošināt, uh, ka Dublinas sistēma tiek reformēta, ka visas dalībvalstis solidāri uzņemas atbildību par to. Mums ir mm, jā izskauž kontrabanda, cilvēku kontrabanda, ko izmanto um, noziedznieki, un mēs eh, nevaram slēpt galvas smiltīs, un, un eh, mums ir jāraugās uz Āfriku, Ziemeļāfrikas privātām eh, investīcijām. Mēs redzam, ka Spānija ir gatava rīkoties, bet ja premjerministri nedarīs tulīt kaut ko, tad būs ļoti slikti. Um, yeah, I, I want... Priekšsēdētājs, es negribēju uzsākt debatas Tas, ko dāma teica, saka Finča kungs, bija tik iedvesmojoši. Es gribētu noklausīties to vēlreiz. Kolēģi, lūdzu ievērojiet kārtību, aicina priekšsēdētājs Metsolas kundze. Izteicās un es lūkšu. Tātad eh, Mecols eh, kundze atsaucās uz reglamentu. Um, eventuāli, ja šis jautājums netiktu iekļauts eh, plenāra sesijas darba kārtībā, bet tas tika iekļauts uh, trešdienas darba kārtībā. Tā kā mēs gribam, lai visi komitejā par to zinātu un es pieņēmu, ka daudz šīs komitejas deputāti piedalīsies šajās debatēs trešdien, tātad e, par jautājumu, kas saistīts ar situāciju vidusjūrā. Paldies par to Metsals kundzei. Tagad pārējām pie balsošanas. Mums ir mm, e, divi balsojumi. E, vispirms par Eiropas aģentūru. Uh, lielā mēroga IT eh, sistēmu uzturēšanai un pārvaldīšanai, un došu vārdu Makovejas kundzei. Paldies! Eh, eh, šī regula ir par aģentūru, kura uztur tos serverus, kur atrodas Eiropas Savienības datubāzes, un e, tas ir tāda centiena nodrošināt e, savietojamību, jo nav normāli, ka e, mūsdienās ir jāiet un jāmeklē datus kaut kādās desmit dažādās datubāzēs, un gluži otrādi būtu ļoti normāli meklēt tikai vienā vietā un arī attiecīgi analizēt informāciju tādā veidā. Un, Eh, attiecībā uz, teiksim, migrāciju, legālo, nelegālo terorismu un tā tālāk, tātad saistībā ar visādām tēmām. Paldies visiem kolēģiem, ar kuriem mums ir eh, bijusi sadarbība, un katrā ziņā rezultāts pozitīvs. Paldies! Paldies! Pāriesim pie uh, balsošanas. Sākam balsot! Has everyone voted? Everyone? Beidzam balsot. 47 nobalsojuši, 47 pār, 4 pret, 6 atturējušies. Paldies! Pāriesim tālāk pie otrā balsojuma - Eiropas Savienības un ASV privātuma vairoga nodrošinātā aizsardzība. Sākam balsot. Krīsbekas kundze, tušu vārdu jums! ir mutiskais grozījums. Paldies, priekšsādātāji, par uh, šo tekstu un balsojumu. Uh, Aldi gribētu iesniegt papildus uh, grozījumu 87, kur iesniegus mūsu kolēģi Inetvelds kundze. Šis ir papildinājums, kurš ir 87 grozījuma sākumā, un uh, ierosinātais grozījums, man liekas, ir uh, 24a. Uh, tātad rakstīts, ka considers that, that unless you, e US. Uh, 2018. Tātad rakstiski ir iesniegts šis grozījuma ierosinājums. Paldies, priekšsādātāji. Much, Natalie, so... Paldies. Tātad tas bija mutiskais grozījums papildus 87. grozījumam un es to nolasīšu. Ja vien ASV pilnībā eh, neievēro to sākot ar 1, 18. gada 1. septembri, tad eh, komisija var eh, uzsākt rīkoties atbilstoši 45. pantām, kamēr ASV iestādes neizpilda savas saistības. Un šis grozījums tiks eh, likts uz balsošanu atbilstošajā brīdī attiecīgajā secībā. Tālāk pārējām pie balsošanas atbilstoši balsošanas sarakstam. Roberta Metsols kundze, es atvainojos, bet šis eh, mutiskais grozījums bija mēģinājums pārvarēt atšķirības starp politiskajām grupām, eh, bet um, procesuālu iemeslu dēļ un uh, pagājušajā nedēļā e-pastā izklāstīto iemeslu dēļ es, mēs uzskatām, ka e, šeit vēl ir iespējams e, turpināt sarunas, lai panāktu kompromisu, un tādēļ es gribētu lūgt atlikt balsojumu par šo punktu. Morais kungs, vēlos noprecizēt tātad, ka Metsols kundze tautas partijas grupas vārdā e, piekdien uzrakstīja man ēpastu, e lūdzot Tautas partijas grupas vārdā atlikt balsošanu par rezolūciju, un tad atbilstoši 190. punktam nolikumā mums būtu jābalso šeit komitejā. Tātad eh, pirms vai balsošanas eh, laikā eh, var pieprasīt atlikt uh, balsošanu, bet tam ir nepieciešams vienkāršais klātesošo vairākums. Un tagad vēlos norādīt, ka tad, kad jūs balsosiet jā, tas nozīmē atlikt šīs dienas balsojumu, ja uh, E, balsosiet nē, tas nozīmē, ka balsojums netiks atlikts un mēs turpināsim balsot. Tātad jā nozīmē atlikt šīs dienas balsojumu, nē nozīmē neatlikt šīs dienas balsojumu. Tātad, ja jūs gribat balsot, jūs balsojat nē. Ja jūs vēlaties atlikt balsojumu, jūs balsojat jā. Es atkārtošu vēlreiz, saka priekšsēdētājs. Zālē izskan smiekli. Vote, um, Tātad pārējām pie balsošanas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Um, so we proceed to the vote. Balsošanas rezultātā Um, varam secināt, ka mēs balsosim par rezolūciju šodien. 29 nobalsoja pret, 28 par. Ja kāds varbūt pārprata un pieļāva kļūdu, tad diemžēl. Mēs pāriesim tagad pie balsošanas par uh, rezolūcijas projektu. Divdesmitais grozījums. Sākam balsot.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 pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Sorry. Compromise one, the vote is still open. Joprojām balsojam par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot.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 Beidzam balsot. Norādīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 65. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 69. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. grozījums. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mutiskais grozījums 87. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums. Sākam balsot. Sorry, um... Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad tagad mēs balsojam par 88. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss par apsvērumu daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 14. 14. grozījums atsaukts, 15. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 17. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un noslēguma balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 29 balsīm par 25 pret 3 atturējušies. Ar to beidzam arī balsošanu. Paldies par jūsu pacietību! Colleagues, um, if, if you wish to stay for the meeting. Kolēģi, ja jūs vēlaties palikt uh, uz atlikušo sanāksmes daļu, lūdzu ievērojiet klusumu. Komisārs Kings ir ieradies un mums jāsāk izskatīt pārējie darba kārtības punkti. Ja jūs vēlaties doties prom, lūdzu dariet to klusām. Paldies! So, um, a big thank you to colleagues who are here for this. Paldies kolēģiem, kas palika uz šiem darba kārtības punktiem. Es zinu, ka daudziem ir bijuši nogurdinoši ceļojumi. Uh, un gari pārbraucieni ar vilcienu. Paldies, ka bijāt šeit. Es zinu, ka tas nav viegli strādāt pirmdienas vakarā. Paldies komisāram Kingam par to, ka viņš ir ieradies. Strasbūrā pirmdien nav labākais laiks debatēm, bet tā tas ticis paredzēts. Kā jau kolēģi zina, runājot par eh, drošības savienības progresa ziņojumu un uh, Ievadam varu minēt, ka 17. aprīlī komisija publicēja 14. drošības savienības progresa ziņojumu, kam pielikumā nāk vairāki tiesību aktu priekšlikumi, lai veicinātu Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas saglabāšanas rīkojumu, noteikumu, lai izvairītos no dokumentu viltošanas, arī stingrāk noteikumu attiecībā uz sprākstvielu prekursoriem Man prieks, ka pats e, komisārs ir šeit, lai prezentētu šo tiesību aktu paketi. Un Natālija, kas vada TER komiteju, kā arī citi komiteji, kas, e, citi locekļi e, šajā komitejā. Lūdzu, komisāra King. Jā, man te bija vēl vairākas lietas, ko es varētu pieminēt, bet es domāju, sāksim debates. kolēģi ir jau noguruši, saprotu, tāpēc es augsti vērtēju to, ka deputāti ir ieradušies un gatavi piedalīties debatēs. Man kolēģis joprojām vēl ir vilcienā. Mr. King, you're really welcome, and um, let's hear your summary, and, and then we can open. Un tad eh, varbūt eh, komisārs varētu sākt ar eh, kopsavilkumu uzrunu, un tad mēs turpināsim ar debatēm. Jā, Paldies, ka uzaicinājāt mani, godātie deputāti, kolēģi. Paldies, ka esat gatavi iesaistīties diskusijā par šiem jautājumiem. Pēc, pirms vairākām nedēļām mēs nācām klajā ar tiesību aktu paketi, kur esam gatavi apspriest šobrīd. Es vēlētos arī izmantot šo iespēju, lai pateiktu kaut ko par nākamo ziņojumu Savienības, drošības Savienības jautājumā, kas arī nesīs uzlabojums vairākās jomās. Aprīļa pakete, par kuru mēs runājam šodien, ir cieši saistīta ar darbu, ko mēs veicam drošības Savienības eh, kontekstā, lai apgrūtinātu noziedzniekiem, teroristiem plānot un īstenot uzbrukumus. Šeit ir virkne priekšlikumu, kuru mērķis ir apgrūtināt teroristiem, noziedzniekiem ceļot, gūt finansējumu, iegādāties ieročus, sprākstvielas un arī cenšamies likvidēt šķēršļus tam, lai varētu iegūt pierādījumus terorisma noziegumos. Nākamgad ir paredzēts vēlēšanas. Un es ceru, ka mēs varēsim sadarboties efektīvi, lai varētu pēc iespējas vairāk no šīm iniciatīvām arī saulaicīgi pabeigt. Ja neiebilstat, es iziešu ātri cauri šīm iniciatīvām pirms diskusijas. Tas nav sarindots prioritārā secībā, bet sākšu ar priekšlikumu par piekļuvē elektroniskiem pierādījumiem. Šāda piekļuve var būt sarežģīta, laikietilpīga un dažkārt eh, pārāk lēni tas notiek. It īpaši, ja eh, tā, šie pierādījumi glabājas citā jurisdikcijā, tad, lai mazinātu laika kavējumus pārobežu gadījumos, nācām klajā ar diviem priekšlikumiem - regulu un direktīvu, kas ļaus tiesību sargājušām un tiesiskajām iestādēm iegūt jaunus instrumentus, lai varētu piekļūt e-pastiem, eh, izziņām, eh, WhatsApp un citiem eh, paziņojumiem, kas varētu kalpot kā pierādījums noziegumiem un terorismu aktiem. Pasākumi ietver iespēju tiesiskajām iestādēm, nevis policijai, tiesu iestādēm, pieprasīt tiešā veidā citas jurisdikcijas pakalpojumu sniedzēju um, elektronisko pierādījumu sniegšanas rīkojumu rezultātā šādas pierādījumus. Un ekonomiskiem operatoriem būtu jāreaģē, uh, un tur ir noteikti arī termiņi, cik ilgā laikā ir jārēģē. Tur vidēji tas ir ap desmit dienām. Tā tad ļoti ātri burtiski stundu laikā, savukārt atsevišķos ārkārtas gadījumos. Pakalpojumu sniedzējiem arī var tikt eh, prasīt saglabāt konkrētus datus, un eh, šādā nolūkā tiek izdots rīkojums pierādījumu saglabāšanai. To var izmantot tikai kriminālu lietu ietvaros, un visi procesuālās eh, drošības garantijas ir spēkā. Ņemot vērā šo rīkojumu būtību, Esam arī skaidri paredzējuši drošības pasākums pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaicīgi mēs strādājam arī pie virknes praktiskiem pasākumiem, lai veicinātu sadarbību starp tiesu iestādēm un tiesību sargājušām iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot esošos instrumentus. Mēs to darot labi apzināmies, ka mēs nerisinam šīs problēmas gluži vakumā, ir arī citi eh, tiesību akti pasaulē, piemēram, ASV mākoņu datu akts, Cloud Act. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama saskaņota pieeja gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī uh, starptautiskā līmenī, pienācīgi ņemot vērā normas, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un arī uh, īstenojot eh, aizsardzības pasākumus saistībā ar privātumu un eh, tiesībām uz tiesisko aizsardzību. Otra lieta, ko mēs skatījām, bija piekļuve finanšu eh, informācijai. Tur mēs nesākam gluži no nulles, bet mēs vēlamies virzīties uz priekšu. Joprojām ir pārāk vienkārši teroristiem un noziedzniekiem uh, pārskaitīt līdzekļus starp eh, dažādiem banku kontiem un dažādām dalību valstīm. Ir nepieciešams atbilstoši uh, eh, reglamentēts, uh, eh, atbilstoši reglamentēt pieeja šādiem datiem. Līdz ar to otrais priekšlikums ir paredzēts, lai veicinātu šādu piekļuvi. Direktīvas sniegtu iespēju tiesību sargājušām iestādēm saulēcīgi piekļūt finanšu informācijai, kas nepieciešama izmeklēšanai. Uh, tas neļaus sūtīt finanšu, visām finanšu e, iestādēm vispārīgus pieprasījumus, kas ir apgrūtinoši, un e, tur ir risks, ka tiks skarti vairāk cilvēki nekā tas ir nepieciešams. Tas tiks darīts e, tā vietā individuāli, katrā gadījumā atsevišķi, un tiks nodrošināta tieša piekļuve dat, e, datiem saistībā ar banku kontiem e, ir jāidentificē, kurā konkrēti bankā aizdomās turamai personai ir konts. Tāpat tiks uzlabot arī sadarbības ar dalību valstu tiesību sargājušiem iestādēm un finanšu informācijas dienestiem. Tiesību sargājušām iestādēm būs iespēja pieprasīt finanšu informāciju no FIU. Un ir paredzēts arī robusti drošības pasākumi, lai aizsargātu personu privātumu Protams, ka spēkā ir arī Eiropola regula un citi tiesību akti. Trešā joma, kuru mēs skatījām, ir drošības pasākumu uzlabošana ID kartēs. Identitāte apliecinoši dokumenti un um, ar to saistītā dokumentu viltošana ir būtiska problēma, jo tā ļauj noziedzniekiem un teroristiem brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā ar viltotiem dokumentiem. Aptuveni 80 miljoni eiropieši šobrīd ir ar identitātes kartēm, ka, kuras um, nevar nolasīt eh, ar mašīnu. Tas nozīmē, ka tas ir liels caurums drošībā Un, lai risinātu šo problēmu, komisija ir ierosinājusi uzlabot drošības pasākumus personas apliecībām savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Mēs neierosinām jaunas identitātes kartes. Mērķis būtu izveidot vienotus drošības standartus visā Eiropas Savienībā, izmantojot biometriskos datus, uh, lai tas būtu obligāti tām valstīm, kuras jau izsniedz nacionālās identitātes kartes. Tur ir paredzēta spēcīgi drošības noteikumi saistībā ar to, kas var piekļūt šādai informācijai. Vēlos uzsvērt, ka ar šo priekšlikumu netiek uzlikts par pienākumu ieviest identitātes kartes dalību valstīm, kur tādas šobrīd nav, bet gan runā par esošo identitātes karšu, to sistēmu uzlabošanu, dodot dalību valstīm laika īstenot uzlabojumus. Nākamā joma, kuru mēs skatījām, ir sprākstvielu prekursori. Kā jūs zinat, nesenajos teroriskajos uzbrukumos eh, tika izmantoti eh, pašdarināti spridzekļi, kas izveidoti no komerciāli plaši pieejamiem prekursoriem. Dažādās dalību valstīs ir atšķirīgs regulējums saistībā ar šīm ķīmiskajām vielām, kas, mūsuprāt, nav tā ideālākā situācija. Mums ir nepieciešams aizvērt tos caurumus, kas ir Tā nav teorētiska problēma, šī problēma ir un ir tikusi izmantot arī iepriekš. Līdz ar to komisija aicina pārskatīt esošie regulu par sprākstīvo prekursoriem, stiprinot un precizējot noteikumus un aizvarot dažas caurums likumdošanā. Tādējādi neļaujot izmantot atsevišķu prekursorus sprākstvielu izgatavošanai. Mērķis ir arī aizliegt vairākas ķīmiskās vielas, kas nesen ir izmantotas e, sprākstvielu izgatavošanā. Uh, plašāk sabiedrības locekļi var iegādāties atsevišķas eh, vielas tikai uzrādot eh, speciāli izsniegtu licenci un nacionālām iestādēm piešķirot licenci ir jāizpilda vairāk nosacījumu. Nākamā joma, ko mēs skatījām, ir ieroču importu un eksportu noteikumu stiprināšana. Kā jūs zinat, Mēs jau esam eh, veikuši vairākus eh, pasākumus, lai ierobežotu šaujamieroču nonākšanu teroristu rokās. Šis priekšlikums ir paredzēts, lai stiprinātu noteikumus saistībā ar importu un eksportu. Mēs izdevām ieteikumus, lai uzlabotu kontrols pasākumus un prasām dalību valstīm īstenot sistemātiskas eh, informācijas pārbaudas par visiem pilsoņiem, kas pieprasa šaujamieroču atļaujas. Un e, tā ir jāveic atbilstoši datu bāzēm, kurās tiek uzglabāta informācija. Šie ir svarīgi priekšlikumi. Un kā jau es norādīju sākumā, mēs e, vēlamies pēc iespējas ātrāk sākt diskusiju ar jums, lai kopīgi virzītos uz priekšu, sasniegtu rezultātus pēc iespējas drīzāk katrā ziņā līdz šī sasaukuma noslēgumam. Esmu gatavs uzklausīt referentus. Sipels kundze, Mamīkina kungs, Diprē kungs, Radev kungs. Ar nepacietību gaidu iespēju ar jums sadarboties, lai virzītu uz priekšu šos dosjē. Un nu, kad, kamēr man ir vēl iespēja izteikties, uh, Vēlos izteikties arī par šīs nedēļas, respektīvi 15. ziņojumu saistībā ar Drošības Savienību, un tur ir vairākas lietas jāpiemina. Pirmkārt, tiks apskatīts progress saistībā ar to, kā veicas ar rīcības plāna īstenošanu par ķīmiskiem, bioloģiskiem kodola draudu. Diemžēl nesenais briesmīgais uzbrukums Solsberijā parāda, ka jābūt gataviem rēģēt arī uz šādiem draudiem. Bet, un ka tas nav nekas abstrakts, akadēmisks, bet gan tiešām esoša problēma. Mēs strādājam pie tā, lai samazinātu pieeju šādiem bīstamiem materiāliem, gatavojamies arī, eh, lai būtu gatavi šādai rīcībai un uzlabojams arī starptautisko sadarbību šajā jomā. Esam paredzējuši arī atsevišķus pasākums, konkrēts pasākums pret ķīmiskiem draudiem. Ziņojumā ir arī apskatīts progress saistībā ar uh, nelegālu saturu pieejamību tiešsaistē, kopš rekomendācijas, eh, kuru izdevām 1. martā. Mēs turpinām ar augsta līmeņa darba grupas eh, pret radikalizāciju ziņojumu. Kā jūs zināt, tas tika publicēts iepriekšējā mēnesī. Tāpat arī ierosinām pasākumus, lai uzlabotu dzelzceļa pasažieru drošību un publicējam atsevišķu ziņojumu par kapacitātes stiprināšanu cīņā pret hibrīdu draudiem. Tāpat arī ziņosim par vairākiem drošības dosjē, savstarpējo savietojamību, ehm, PNR direktīvas īstenošanu, cīņu pret eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu un atsevišķi priekšlikumu arī par noteikumu stiprināšanu saistībā ar importu un eksportu attiecībā uz mazajiem šauramieročiem. Labprāt, atgriezīšos, lai diskutētu ar jums par šiem priekšlikumiem detalizētāk, tad, kad ziņojums būs publiskots, ja tas jūsuprāt nepieciešams. Paldies par jūsu uzmanību un gatavību apspriešos jautājumus šodien. Paldies, komisāra kungs! Mums ir garš runātājs saraksts. Sākam ar Mecolas kundzi. Um, uh, Mr... Es aizstāvu Radevu kungu šorī, šodien, tāpēc es gribētu uh, sniegt pozīciju par šo dosie, ja drīkst. Tātad mums ir tāda kopīga konsolidēta pozīcija no tautas partijas puses. Tātad eh, organizētas noziedzības un īpaši terorismu finansēšanas novēršana. Tā ir eh, Eiropas Savienības prioritāte, kāds eh, jau 2015. gada drošības darba kārtībā atspūgļojas un tāpat arī parlamenta rezolūcijās. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir identificēts, kā uzlabojams, ir sadarbība un informācijas apmaiņas starp kompetentajām iestādēm, tā, skatī, tā skaitā finanšu izlūkošanas vienībām un dalību valstīm. Referents uzskata, ka priekšlikumi, kas tiek pārādīti, pārnāt šodien par eh, finanšu un citas informācijas izmantošanu, lai novērstu, konstatētu un eh, uzsāktu kriminālu vajāšanu zināmos nodarījumos, ka tas veicinās sadarbības kultūru un kopīgu informācijas izmantošanas kultūru. Tātad mērķis ir eh, izslēgt šos eh, iztrūkstošos posmus likumdošanā un eh, nodrošināt, lai tiek ievērotas normas, kas jau ir, lai Eiropas Savienība būtu drošāka. Tātad te ir runa par ko vairāk kā tikai terorismu finansēšanu un nelikumīgiem līdzekļiem un to legalizēšanu, jo, kā Eiropola norāda, organizētā nodzība un terorisms arvien vairāk ir savstarpēji saistīti un mēs nevaram cīnīties pret vienu, necīnoties pret otru tāpat laikā. Rīcība, kā tos ierosināt šajā priekšlikumā, uh, Tur vajadzētu uzsvērt, cik svarīga ir proporcionalitāte, kā jau tas bieži vien ir svarīgi krimināla tiesībās. Tekstu, protams, nepieciešams uzlabot, padarīt skaidrāku, bet mēs ceram, ka būs labas eh, diskusijas eh, ar ēnu referentiem un padomi un komisiju tā, lai šīs eh, sarunas varētu noslēgt līdz nākošā gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies, Roberta, man vajadzēja pateikt, jā, ka jūs runājat par Rādeva kunga dosjē. Un Birgita Sipele Viņai vārds no sociāla demokrāta grupas. Paldies, Klauda! Man vienmēr ir eh, prieks veikt viedokļu apmaiņu ar eh, komisāru Kingu par drošības jautājumiem. Tā ir ārkārtīgi svarīga tēma mūsu pilsoņiem. Mani nedaudz pārsteidz tas, ka parasti par drošību runā tādā ļoti ierobežotā vidē jo tas ir ne tikai, lai aizsargātu mūsu pilsoņus, cik nu mēs to spējam pret nozīdzību, bet eh, tas ir svarīgi arī, lai nodrošinātu demokrātiju brīvību, runas brīvību, un es te neredzu nekādu, tā teikt, dinamiku, un tas nav jūsu dēļ, Kinga kungs, bet eh, tomēr gribētu par to runāt. Un ir ļoti žēl, ka nav, piemēram, progresa tajos dosjē, kur ir, piemēram, runa par e-privātumu. Nu, es neko neesmu redzējis, ka tur kas notiktu. Uh, gribējām kaut ko sagaidīt no padomas iepriekšējā sanāksmē, bet bija tikai apņemšanās kaut ko darīt, bet lai aizsargātu eh, mūsu pilsoņu komunikācijas, nu, tas arī dotu ieguldījumu tādā drošākā sajūtā, tāpat arī kā tas ir cīnoties pret noziedzību un terorismu, tā tad lielā mērā man bija liela interese atgriezties pie jūsu dosjē, pie tiem dosjē, ko, kas ir jūsu atbildības jomā uzklausīt arī jūsu viedokli par e eh, pierādījumiem un to lietošanu. Jūs eh, jau zinat, ka man vienmēr ir jautājumi, tīpaši par tik svarīgiem dosiem. Es šodien negribu izteikties pārāk eh, konkrēti par šiem dosjē. Nezinu, vai šis dosjē tik tiešām ir svarīgs visām politiskajām grupām. Nu, vismaz pagājušajā nedēļā tā šķita, ka ne visas eh, politiskās grupas vēl ir nozīmējušas savus ēnu referentus. Tā ka, nu, raudzīsimies, kā tas virzīsies uz priekšu, bet domāju, ka šis dosie būs svarīgs. Jūs jau minējāt tiesību aktu par eh, mākoņiem, un arī tur mums ir jautājumi. Jūs jau runājāt par drošības garantijām. Tur mums būs jāieiet detaļās, ko tas nozīmē, un eh, kurā momentā procedurāli priekšlikuma ietvaros pilsoņi var gūt šīs garantijas, jo šķiet, ka viņi tikai gūs informāciju samērā jau vēlu šajā procesā. Tā tad ir zināmas bāžas par šo failu, kā padarīt to tādu iedarbīgu. Ir notikuši viedokļu apmaiņas ar policistiem, juristiem, pakalpojumu sniedzējiem, pilsoņiem, pakal, patērētāju organizācijām, un mēs tiksimies ar ēnu referentiem un skatīsimies, kā varam virzīties uz priekšu šajā dosijā un kā to sasaistīt ar vispārējo tādu kontekstu drošai un brīvai dzīvošanai Eiropas Savienībā. Paldies, Birgit! Un mūsu referents par identitātes kartēm un Eiropas Savienības pilsoņiem un iedzīvotājiem, un tad, kas ir atbildīgs par šo jautājumu par šiem identitātes dokumentiem, Žerās Deprē, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, es ar lielu interesi uzklausīju jūs teikto, bet eh, šodien runāšu tikai par eh, ziņojumu, kas ir mans, un eh, tā tad runāšu par ehm, identitātes dokumentu drošību. Es pozitīvi vērtēju šo iniciatīvu divu diezgan tādu atsevi dažādu iemeslu dēļ, pirmām kārtām drošību, bet tā vēl atgriežīšos. Uh, Bet otra lieta, tas ir, lai atvieglotu darbu visiem un lai nodrošinātu šo brīvo pārvietošanās iespēju. Es ar lielu uzmanību uzklausīju informāciju par šo ietekmes novērtējumu pirms eh, tikta veikts eh, šis eh, priekšlikums. Un ko mēs uzzinām, ka šobrīd Eiropas Savienībā ir 250 dažādi dokumenti, tātad identitātes dokumentiem un uzturēšanās atļaujām. Bet kā mēs varam pieņemt šādu absurdu situāciju? Un pirmais iemesls, kāpēc eh, šis komisijas priekšlikums man šķiet interesants, ir tieši šis vienkāršošanas eh, elements visiem pilsoņiem un arī tiem, eh, kuri lasa šo dokumentu un cenšas to saprast, un kuriem būs jāveic kontrolas funkcijas. Tātad, kas, ko jūs veicat, ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu brīvu kustību un lai nodrošinātu uh, pilsoņu tiesības. Tā ka pirmām kārtām tik tiešām gribētu uzsvērt kaut gan jāši, protams, šis drošības elements, par to es vēl runāšu, arī tas ir ļoti būtisks jūsu formulētā priekšlikumā. Un vēl viena lieta šķiet, ka komisija ir ļoti tā viedrīkojusies divās eh, jomās, divējādi. Tātad jūs neesat pārāk, nu, tālu gājuši, un tām valstīm, kurām nav šāds identitātes karts, ka tām obligāti tas ir jādara. Tikai tām valstīm, kurām ir jau šis identitātes dokuments, tātad tās varēs izmantot jauno vienoto formātu, uh, un attiecīgos eh, drošības elementus. Un otra lieta. Un to, man liekas, vajadzētu precizēt eh, tekstā normās, Nu, nedrīkst eh, šeit, tā teikt, lielo brāli spēlēt ar šīm identitātes kartēm, ka tagad būs eh, datu centrāla ar eh, katras valsts datiem. Nu, katrā ziņā nevajadzētu runāt, ka mēs veidojam tādu kā, nu, lielā brāļa iestādēm, kur būs visu pilsoņu dati. Tātad tam vajadzētu skaidri atspoguļoties šī priešlikuma normās. Par drošības elementiem tagad komisijas priekšlikums. Es runāju pavisam ātri, ātri, desmit sekundes sakrunātājs. Tā tad eh, par eh, birgas nospiedamiem elektroniskām lietām tur būs daudz problēmas. Attiecībā uz nepilngadīgām personām ir nepieciešama nosacījuma, kā, teiksim, nepilngadīgas personas var tikt pakļauts eh, šīs identitātes datu ievākšanai. Un mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības pilsoņus tikpat lielā mērā, kā mēs aizsargājam migrantus. Tā tad, nu, te ir normas, par kurām jādomā. Tāpat arī īstenošana. Uh, Tālāk, eh, derīguma termiņš jauniem dokumentiem un eh, tāpat arī finansiālās izmaksas šādu jaunu dokumentu iesniegšanai. Tā ka jā, mums te tiešām reāls darbs ir veikams, bet, kā jau sākumā teicu, es domāju, ka eh, šie divi elementi, kas ir ierosināti, kas ir pamatā šim priekšlikumam, katrā ziņā tie man šķiet atbalstāmi. Paldies! Tātad tos atbalsta mūsu komiteja un parlaments. Paldies, nobeidz runātājs. Paldies, Žerār! kolēģi. Man jāsaka, ka tūki strādās eh, stingri līdz tikai paredzētajām sēdes, tātad eh, beigu laikam, tā ka gribu aicināt kolēģus izteikties neilgāk kā divas minūtes, lūdzu, ja jūs varat, lai nepārsniegtu laiku. Un tagad nākošais ir Natālija Grīsbeka, eh, kura vada arī terkomiteja. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Džulienam Kingam par to, ka esat atkal ieradies pie mums un debatējat par drošības jautājumiem, lai mēs varētu last, rast līdzsvaru, kas nepieciešams Eiropas pilsoņiem. Priekšlikumi ir daudz, tie ir interesanti. Ir īpaši par sadarbības aspektiem, informācijas apmaiņā, tāpat arī cīņā pret terorismu un īpaši cīņā pret teroristiem, lai izsekotu eh, šos eh, teroristus, tāpat izsekotu finansējumu plūsmas. Un eh, man ir īsts atvēlēts izteikšanās laiks, teikšu dažus vārdus par jauno regulas priekšlikumu par sprākstvielu prekursoriem. Domāju, ka arī tā ir tāda ļoti smaga, būtiska problēma. Un priekšlikums man šķiet uh, ļaus izvērst efektīvākus instrumentus, darbības veidus, ņemot vērā arī to, kāda ir bijusi dinamika attīstība dažādu vielu un uh, maisījumu izmantošanā, un arī tas, ka ir, nu, vairojušies šie riski dažādu terorismu aktu rezultātā. Uh, E, ceru, ka jūs esat ņēmuši vērā to, kāda ir norādīta kritika, kāda ir bijusi attiecībā uz komisijas e, tekstu un nepieciešams e, uzstrādāt arī definējošo ietvaru. Tas ir nepieciešams tāds detalizētāks, ir nepieciešams pirmkārt arī definīcijas, kuras pašas ir skaidrs, ir īpaši profesionāliem lietotājiem. Tā tad dokuments var būt vai nu ļoti īss vai ļoti garš Katrā ziņā daļā par juridisko pamatu tur ir uh, labs uh, šis pamatojums. Un uh, tās normas, ko jūs esat ierosinājuši, jādomā, lai tas būtu pieņemam visiem, visām personām, uzņēmumiem, tā tad, lai viņi varētu iznot šo regulējumu. Un Jautājums, kādā veidā jūs paredzat harmonizāciju Eiropas Savienībā šajā līmenī, lai sistēma darbotos korekti, pareizi, jo dalība valsts neizmanto uh, vienotu, teiksim, licencēšanas mehānismu un tam atkal attiecīgi varbūt uh, e, ietekmi, teiksim, uz šīs regulas e, darbību un tās efektivitāti. Paldies, Natālija! Un man Mīkina kungs ir ieradies tā, ka Andrei lūdzu jums vārds, ja jūs vēlaties izteikties. Sure. I... Paldies, priekšsēdētāji, runāšu latviski, ja drīkst. Prekursoriem uh, ir, ir ļoti labi, ka, ka komisija ir šī iniciatīva grozīt regulāciju 98.2013. Un dotajā brīdī, kā jau kolēģi pateica, ir tas trīs sistēmas, tas bans, totāls licencēšana un reģistrācija. Un man īpaši interesē, kas būs ar tām valstīm, uh, kurās izmanto reģistrācijas sistēmu piemēram, Francijā. Latvijā, manā valstī vai Igaunijā, tur ir totāls bans. Es pats atceros savā bērnībā, kā mēs no nitra glicerīna taisījām visādas bumbiņas, pēc tam kāds mans e, skolas biedrs palika bez pirksta vai bez, bez acis, tad tas viss notika mana padomju bērnībā. Un tiešām šī problēma ir aktuālā vēl jau vairāk, ka katra aptieka var nopirkt šo vielu vai citu uh, Un, uh, principā, nu, tur nav jāmācās, kā kļūt par teroristu. Var, var jau samaisīt un, un, un ir gatavs. Un uh, uh, vēl viena paralēla, kas, kas man ienāk prātā, kā tas ir tas pats kā ar smēķēšanas zalīti Nīderlandi, piemēram. Manā valstī tas ir aizliegts, bet robežu nav. Var nopirkt Nīderlandē un pēc tam mierīgi pīpēt savam vajadzībām Latvijā. Uh, Tā kā, kā komisāra kungs, kā reģistrācijas sistēma var mainīties pārējot uz šo, to, ko, to, ko komisija tagad e, priekšlikuma ir, uz to bināru sistēmu, vai nu bans, vai nu licencēšana? Paldies. Thank you, Andrej. I thought I had a rough childhood growing up uh, outside Glasgow in Scotland, but that... Jā, paldies, jā, izklausās... Uh Eh, jā, interesanti šī situācija. Man ir prieks, ka jūs esat klāt pie mums, minot visu to pieredzi, kādu jūs minējāt. Kornelija Ernst, nākošā lūdzu. Also, jā, aussprache über das Sicherheitssystem. Jā, par drošības paketi diskusija. Nemaz nezinu, par kuru drošības paketu mēs pēc kārtas jau runājam. Es Es, manuprāt, visus drošības jautājumus galu galā saņemu uz savu galda, un pat vairs e, nevaru saprast, e, kā to sašķirot visu, un no sprākstvielām līdz pat e, krimināla tiesībām, te viss kopā sajaukts. Es netieku, ka mums vajadzīgs varbūt tāds pārskats, bet kaut kāda iekšēja loģika tam visam vajadzētu būt, lai parasts cilvēks nu, varētu iegūt skaidrību, pārskatu. Tas nav vienkārši šobrīd domāju, ka labāk runāt ir par vienu konkrētu lietu. Un vairāk arī laika nav, un es izlēmu runāt par e-pierādījumiem. Un tur man sakām sekojošais. Mēs varam tīri loģiski saprast, kā tas līdz šim ir darbojies un kas būtu nepieciešams, lai šo procesu pātrinātu. Līdz ar to šo priekšlikumu mēs varam labi saprast. Mēs arī neuzskatām, ka tas būtu nepareizs, bet ir zināmas bažas, draudi. Un komisāra King par tām es vēlos kaut ko pateikt. Kāpēc tiek nošķirti metadati un satura dati, ja ir runa par šo datu aizsardzību? Kāpēc prokurori vienā gadījumā ir iekšā un citā ārā? To mēs neizprotam. Tad mums vēl ir bažas saistībā ar pieprasījumiem par noziegumiem, cik tālu tas iet, kuri ir būtiskie un kuri nē. Tas mums arī īsti nav skaidrs. Un parastie jautājumi, kurus mēs vienmēr uzdodam. Kādas garantijas būs skartajām personām attiecībā uz datu drošību? Tas mums ir ļoti svarīgi. Privātuma ievērošana, protams, bet mums ļoti svarīgi ir arī procesuālās garantijas – No tā būs atkarīga arī mūsu rīcība šeit. Ir jābūt zināmiem procesiem, kas ir jāsaīsina, to mēs saprotam, tas ir arī pareizi, bet šādi jautājums joprojām paliek. Paldies! You, for, for... Paldies, ka ievērojāt uh, atvēlēto laiku. Tālāk došādu Tomasam Židovskai. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī komisāra kungs Kā jau ierasts, es eh, izlaidīšu formālās pateicības vārdus par to, ko esmu darījis mūsu labā, bet ķeršos vērsim pie ragiem tā teikt. Es domāju, ka jūsu priekšlikums ir ļoti svarīgs cīņā pret terorismu, un es uzskatu, ka pakotne kopumā ir labi sagatavota un kompleksa, un tā ir loģiska, bet eh, gribu runāt par sprākstvielu prekursoriem. Man šķiet, ka tā ir tāda novēlota Eiropas komisijas eh, reakcija uz teroristu uzbrukumiem Briselē un Parīzē. Tūlīt pēc šiem uzbrukumiem bija skaidri saprotams, ka tie bija improvizēti, tās bija bija improvizētās bumbas un ka patreizējā Eiropas Savienības likumdošana nespēja novērst piekļuvi um, sprākstvielu prekursoriem, no kuriem tiek um, pagatavot šīs improvizētās sprākstvielas. Vakar es pārbaudīju, vai es, piemēram, varētu mājās uztaisīt um, sprādzienu bīstam bumbu. Man bija vajadzīgs tikai trīs minūtes, lai internetā atrastu un iegādātos visu, kas man ir nepieciešams, lai izgatavotu šādu uh, sprākstvielu attēlu. Mums ir jāspēj identificēt cilvēkus, kuri iegādājas šādus produktus, prekursorus. Ir jānosaka noteikumi šādu produktu pārdošanai internetā un ir jāpieņem normas, lai tiktu pārbaudīta šo, uh, attiecīgi šo aizliegumu piemērošana. Tāpat es saprotu, ka sabiedrībā trūkst informācijas par daudzām lietām. Ir daudz lietas, ko varētu vēl uzlabot, bet būtu jāparedz arī automātiska ziņošana par aizdomīgiem darījumiem. Ir jānotiek informācijas apmaiņai ne tikai starp uzņēmumiem, bet arī visā piegādes ķēdes garumā, jo Šīs vielas uh, var uh, būt izmētētas uh, pa dažādiem piegādes ķēdes posmiem un tikai nonākot kopā no tām var izgatavot sprākstvielu. Un šie, šīs normas būtu jāharmonizē visā Eiropas Savienībā. Visbeidzot, komisārkungs. Daudzās valstīs finansiālās informācijas apmaiņa notiek starp drošības dienestiem. Kā jūs iesaistīsiet uh, drošības dienestus policijas sadarbības schēmā? Kā tas izskatīsies? Vēl viena lieta. Mm, šaujam ieroču izņemšana. Uh, bet tas ir ārpus šīs pakotnes. Paldies, tālāk nākamā runātāja. Jā, paldies, Klod. Es vēlētos komisāram jautāt par personu apliecinošu dokumentu drošību. Pavisam vispārīgi. Jā, šādiem dokumentiem viltošanas draudi ir jāmazina. Vienlaicīgi mēs runājam tomēr par ļoti atšķirīgiem dokumentiem, par identitātes kartēm, un uzturēšanās atļaujām no otras puses. Mani interesē tas, vai komisija ir pieejama kāda konkrēta skaitļa, cik daudz personas apliecības dokumenti ir tikuši viltoti, cik daudz uzturēšanās atļaujas ir viltots. Tie būtu būtiski skaitļi, tos zinot, mēs varētu labāk arī pieņemt lēmumus. Otra lieta, par ko es vēlos runāt. pieņemsim, ka šī regula stājas spēkā, un tad 16 valstu uh, iedzīvotājiem būs kaut kas jauns. 175 miljonu cilvēku tātad. No viņiem būs nepieciešami pirkstu nospiedumi, fotoattēli, identitātes kartēm un uzturēšanās atļauja. 175 miljoni. Tad man rodas jautājums, Ņemot vērā šo informāciju, vai nevajadzētu pajautāt arī Eiropas datu aizsardzības e, institūcijai? Vai šeit nenotiek iejaukšanās privātumā cilvēkiem un e, pārkāpuma saistībā ar datu drošību? Varbūt uz šiem diviem jautājumiem komisāra kungs jūs varētu atbildēt. Paldies! Paldies! Un tagad e, Cecīlija Vikstrāms, kā mums lūdzu. Paldies, Klod, un paldies arī komisāram Kingam par to, kas kopā ar mums šajā vēlajā pirmdienas vakarā uh, apspriežot šo svarīgo likumdošanas pakotni. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs. Uh, Nu, labāk ātrāk eh, nekā vēlāk eh, panāktu vienošanos par Eiropas Savienības dažādu informāciju sadarbspēju. Tas ir ļoti svarīgi, jo es uzskatu, ka mums ir jāielūkojas daudz dziļāk gan pie politiskiem, gan tehniskiem izaicinājumiem, kas izriet no tā visa. Jo lielākā daļa šo informācijas sistēmu, kas eh, tiks iekļautas eh, šajā eh, sadarbības sistēmā, patreiz tiek pārskatītas, tiek pārstrādātas, un tas tikai vēl vairāk sarežģīs jau esošās sistēmas. Kā esam nesen redzējuši, tad datu drošuma pārkāpumi var eh, sāpīgi skart ļoti daudzus cilvēkus. Tādēļ ir ļoti svarīgi iestrādāt vajadzīgos aizsardzības līdzekļus, un man ir prieks, ka jūs arī to pieminējāt, eh, eh, ka tas ir nepieciešams, lai novērstu šādu pārkāpumu veikšanu. Un ir ļoti svarīgi izvērtēt mūsu aģentūru ieguldījumu tajā visā, jo Ļoti bieži eh, mēs eh, pat ne, neiedziļinamies tajā, ko un kā dara šīs aģentūras. Un es domāju, ka mums vajadzētu viņus uzklausīt nopietnāk par visu, kas ir saistīts ar pamatiesībām. It īpaši ņemot to, ko mēs uzzinājām pirms dažām nedēļām, strādājot Eiropas parlamenta darba grupā, kas nodarbojas ar Schengenas informācijas sistēmas izmantošanu. Ja dalībvalsts turpinās neievērot normas, kas attiecas uz šīm informācijas sistēmām un tajās esošās informācijas izmantošanu, tad tas var izraisīt ļoti negatīvas sekas ne tikai Eiropas Savienības pilsoņiem, bet visai Eiropas Savienībai kopumā. Un tas var skart arī trešo valstu valsts piedrīgos. Tādēļ vēlos vaicāt jums, komisāra kungs, ko komisija ir gatava darīt, lai nodrošinātu, praktiski nodrošinātu panāktu to, ka šie drošības pasākumi tiek ievēroti, kādi būs šie drošības pasākumi un ko, kā jūs panāksiet, lai visas dalībvalstis šos noteikumus ievēro. Jo mēs zinām, ka tieši tā ir vājā vieta - normu piemērošana un dalību valstu atbildības uzņemšanās. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Valēro Konze. Es gribu vispirms jums pateikties par eh, ļoti uh, interesanto ievadu, ievadu. Man šķiet, tas bija tāds eh, visai īss un kodolīgs. Es labprāt eh, dzirdētu kaut ko vairāk un varbūt detalizētāku, bet, nu, labi, es domāju, ka laika gaitā mēs no jums vēl dzirdēsim. Eh, jūs pieminējāt uh, mm, vieglos šaujamieročus. Es domāju, ka mēs vēl griezīsimies pie šiem jautājumiem Eiropas parlamentā. Es neesmu ēnu referente par visiem, bet par uh, sprākstvielu prekursoru failu. Un tādēļ arī šodien mm, mani jautājumi un komentāri būs saistīti galvenokārt ar to. Bet ja paraugāmies uz šo pakotni kopumā, tad mums uh, Zaļajiem ir svarīgi, lai cīnoties pret terorismu, mēs izmantotu metodes, kas ir samērīgas un kas ir tiešām nepieciešamas mērķu sasniegšanai un lai netiktu skartas pilsoņu tiesības. Un mums ir uh, vairākas problēmas ar šiem priekšlikumiem. Ja atgriežamies uh, pie sprākstvielu prekursoriem, Tad, paraugoties uz esošo likumdošanu, liekas, ka nav izdevies problēmu atrisināt. Mums ir nepieciešama jauna likumdošana un izmaiņas esošajā, bet ir jāatrod zelta vidusceļš starp drošību un pamatiesībām, kā jau es teicu iepriekš. mēs jau esam norādījuši uz sekojošām problēmām. Piemēram, astotais pāns to vajadzētu papētīt tuvāk un detalizētāk pirms ejam tālāk. Tāpat eh, gribēju pieminēt arī e-pierādījums. Neesmu atbildīga par eh, šo ziņojumu, bet jūs teicāt, ka tos varētu izmantot, ja ir aizdomas par noziegumu. Bet kā tad tas darbosies? Nav vajadzīgs tiesas lēmums, jūs varat vērsties pie prokurora un pieprasīt informāciju, bet man šķiet, ka tas eh, īsti neatbilst eh, iepriekš eh, ievērotajai procesuālajai kārtībai. Nu, es gribētu saprast to. Es visai kritiski izturos pret domu, ka jūs varētu nepastarpināti vērsties pie uzņēmumiem. Um, gan Eiropas Savienība, gan citās valstīs, jo tādējādi jūs uzņēmuma vadību nostādat ļoti nērtā situācijā, jo tad viņiem nāksies nodefinēt, kas ir pamatiesība pārkāpums un kas nav. Man šķiet, ka tas ir visai sarežģīti. Paldies! Paldies pēdējie divi runātāji, Sofija Intvelt lūdzu un tad Ana Gomeša. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms teikšu tā, ka man nav nekas pret to, principā, ka ir jāuzlabo mūsu spēja eh, veikt izmeklēšanu, bet komisija šķiet vienmēr sāk lietu no nepareizā gala. Jo tagad jūs principā izsvītrojat šo saikni ar visu ķēdi, un tur šie vārdi par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, privātuma ievērošanu, bet ko komisija ir darījusi? sakarā ar to, ka tā saucamā policijas direktīva netiek ieviesta. Tai bija jāstājas spēkā jau no pagājušā mēneša, bet nekas nav izdarīts. Man liekas, ka tikai divas ir ieviesuši direktīvu. Kādēļ MLETS atkal tiek pārskatīts? Demokrātijā procedūras prasa ilgāku laiku, Tieši tādēļ tā ir demokrātija un tiesiskums, un tā mēs aizsargājam mūsu pilsoņus. Jā, tas prasa ilgāku laiku, bet Tālāk, mēs zinām, ka ir problēmas ar tiesiskumu atsevišķās dalību valstīs. Un kas notiks, piemēram, ja Ungārijas varas iestādes griezīsies pie uzņēmuma Francijā un teiks, mēs meklējam informāciju par Sorosa kungu. Uh, jo mums ir aizdomas, ka viņš ir pastrādājis noziegums. Vai jums šķiet, ka tā vajadzētu darboties sistēmā? Es tā nedomāju. Tālāk, eh, ASV mākoņa akts, Cloud Act. Un es esmu kategoriski pret to, ka Eiropas Savienības likumdošanā ir atsauces uz to, kas notiek trešajās valstīs. Jo jūs darīsiet to pašu ar Ķīnu vai ar Krieviju, ja tiks pieņemts Ķīnas mākoņu likums vai Krievijas mākoņu likums. Es gribu teikt tā, ka uh, darījumos ar ASV es esmu zaudējusi jebkuru uzticību komisijai kā tādai, kas aizsargātu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Komisijai vairāk rūp draudzība ar Amerikas varas iestādēm nekā Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Un es jau varu paredzēt ka šī lieta nonāks Eiropas tiesā. Un Eiropas Savienības tiesa ir pēdējais cilvēku tiesību bastions Eiropas Savienībā, un viņi, es domāju, pa gabaliņiem iztrepanēs šādu darījumu ar ASV. Jūs nevarat iekļaut Eiropas Savienības likumdošanā atsaucas uz darījumiem ar, uz, uz, uz vienošanās ar ASV. Tas pilnīgi nepieņēmami. Visbeidzot, Anna lūdzu divas minūtes. 2010. gadā biju referente par eh, aizsardzības likumdošanu un um, jāsaka, kā jūs norādījāt, varbūt, ka tagad ir uh, Eh, lielāka apetīte Salisburī notikumu gaismā, bet tas tikai vēlreiz izgaismoja to, ka dalību valstis ir atvērušas savas finanšu sistēmas, nekustamā īpašuma sistēmas eh, par eh, manevru laukiem, par spēļu laukiem pasaules noziedzniekiem un kas attiecas uz uh, naudas atmazgāšanas likumdošanu un šo PNR, kā tad jūs eh, pārbaudīsiet, eh, vai Eiropas Savienības dalība valsts eh, to īsteno? Jāsaka, ka struktūras ir izveidotas, bet tās ir tikai administratīvas. Šīs uh, Uh, finanšu uzraudzības institūcijas. Jā, viņi tikai raksta ziņojums, bet viņiem nav nekādas uh, tiesības sargājošo iestāžu pilnvars. Tā kā mums par to ir jādomā. Ja mēs uh, runājam par šo Eiropas finanšu institūciju uzraugu, tad dalībvalsts noraidīja tādu domu. Tad finanšu Um, izmeklēšanas uh, struktūra vienības. Ja runājam par šīm kriptovalūtām, visi zina par tām, visi zina, ka tā ir tikai vēl viena liela schēma, ko izmanto organizētā noziedzība, lai legalizētu savu peļņu. Tālāk par personu apliecinošiem dokumentiem, bet kā šī industrija ar zelta vīzām, Schengenas vīzu pārdošana, Schengenas pasu pārdošana, jebkurš kleptokrāts uh, var uzrādīt uh, ļoti labu uh, referenci no savas izcelsmes valsts, un pēc tam viņš nopērk atbilstošo vīzu un pasi. Paldies! Komisārkungs, vārds jums! Uh, well, thank you. Paldies! Paldies par iesaistīšanos, par izrādīto interesi šajos pasākumos. Es esmu spiests atvainoties par šo formātu. Es labi apzinos, ka mēs nākam klajā ar diezgan atšķirīgiem priekšlikumiem. Trīs regulas, divas direktīvas un viens uh, ieteikums uh, kopīgā tiesību aktu paketē. Es saprotu, ka tas ir diezgan daudz. kā jau jūs norādījāt, mums ir jāizskaidro, kā šie atšķirīgie priekšlikumi iet kopā un iedaras vienotā pieejā. Es domāju, ka viņi iedaras. Viņi ir veidoti, lai mazinātu manevrēšanas iespējas te teroristiem rīkoties, vai arī, lai stiprinātu mūsu noturību, spēju tikt galā ar iespējamām sekām no šādiem uh, no šādas rīcības un lai saukt cilvēks pie atbildības. Tas ir tas ietvars, kurā mēs cenšamies organizēt savu darbu. Šī individuālai pasākumi, par kuriem mēs runājam šodien, manuprāt, labi iedaras šajā ietvarā. Tie ir detalizēti pasākumi, dažādas problēmas izriet no dažādiem pasākumiem, un, protams, ka tie ir jāapspriež. Mēs to nevarēsim izdarīt pietiekamā apmērā pamatoti šovakar, vismaz man tā šķiet. Esmu jūsu rīcībā, esmu gatavs citā reizē to darīt divpusēji vai kolektīvi, kā jūs vēlaties, varam to darīt detalizētāk. Tā kā tie ir koplēmuma jautājumi, tā kā mēs viennozīmīgi detalizēti skatīsim šos jautājumus. Mans aicinājums jums būtu šāds, un man priecēja lielā uzmanība, kas ir piešķirta šiem dosē jau šobrīd, tātad aicinu darīt to pēc iespējas ātrāk. Vai nu mums tas izdosies vai nē, bet mums vismaz vajadzētu mēģināt pabeigt šos priešlikumus, virzīt viņus cauri visiem nepieciešamajiem posmiem kopā, kopā ar jums šeit, parlamentā, Tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ka jūs jau esat iecēluši referentus un ēnu referents, un tad varēsim virzīt šo darbu uz priekšu. Ne jau tāpēc, ka mēs vēlamies speciāli kavēt šos jautājumus vai izvairīties, nē, absolūti nē. Pavisam ātri par dažām lietām, kas tik pieminētas. Nedomāju, ka varēsim pilnvērtīgi izanalizēt visu dzirdēto, bet galvenās lietas. Tātad eh, tas nebūs prioritāra secībā. Par sprākstvielām un eh, sprākstvielu prekursoriem. Mēs cenšamies padarīt šīs kontrolas praktiskākas. Mēs veicam eh, zināmu harmonizēšanu, jo sākotnēji Vismaz šobrīd tā tas ir. Ir trīs dažādas lietas, ko varēja darīt, lai kontrolētu šīs vielas. Tā tad varēja aizliegt tās, dažas valsts to dara. Varēja izveidot licencēšanas sistēmu, dažas dalībvalsts tā dara ar atšķirīgu skatījumu uz licencēšanas sistēmu, vai arī veikt tā saucamo reģistrēšanu. Tas nozīmē, ka cilvēki varētu, piemēram, ienākt no ielas, uh, parakstīt papīru un iegādāties konkrēto vielu. Tas, ko mēs sakam, ir, ka tas ir pārāk eh, nekontrolēti. Jau minēto iemeslu dēļ. Līdz ar to mēs sakam, ka reģistrācijas sistēma, kāda tā piemēram šobrīd ir Francijā, nedrīkstētu pastāvēt. Vai nu ir jābūt aizliegumam attiecībā uz šīm konkrētajām vielām, uh, vai arī licencēšanas sistēma. Un mēs izklāstam tādu ierobežojošu licencēšanas sistēmu. Ja mēs varēsim panākt, ka tas darbojas, tad mums, protams, vienlaicīgi arī jānodrošina leģitīmiem šo vielu lietotājiem, kas to dara eh, savā uzņēmējdarbībā, profesionāli, un viņiem ir jāspēj arī turpmāk to darīt. Tā kā tas būtu jāatrisina par identitātes kartēm. Mēs to cenšamies darīt samērīgi. Mums ir problēma. Mēs varam, protams, debatēt par eh, to, cik daudz cilvēku ir skarti, bet katrā ziņā runāja par lieliem skaitļiem. Problēma ir tāda, ka desmitiem miljonu cilvēku Eiropas Savienībā viņiem ir identitātes kartes, kas var tikt izmantotas ceļošanai, tā skaitā ārpus Eiropas Savienības un atpakaļ, bet tās nav mašīna lasāmas. Tas nozīmē, ka visi drošības pasākumi, kurus mēs veidojam uz par kontrolēm uz ārējām robežām, visi pasākumi, kas tiek apspriesti saistībā ar Schengens robežu kodeksu, un dažu citu pasākumu stiprināšanu, tie visi nedarbosies šiem cilvēkiem, kas ceļo ar minētajiem dokumentiem. Mums šī problēma ir jāapskata un jāatrod samērīgs eh, tālāks risinājums. Mēs netaisamies ierosināt kaut ko tādu, kas nebūtu pieprasīts pasēm. Es ceru, ka mēs atradīsim eh, tādu variantu, kas būtu apmierinošs, bet es domāju, ka mums ir, jā, protams, jāatbild jautājumiem. Protams, arī par nepilngadīgām personām. Priekšlikumā ir vairākas lietas. Ja jūs vēlaties detalizētāk par to diskutēt, mēs to varam darīt. Tālāk par piekļuvi finanšu informācijai un finanšu izm e, šīm e, izmeklēšanas vienībām. Daži saka, ka tā kā mēs šobrīd saskaramies ar lieliem draudiem no tā teikt zemo izmaksu terorismu, tad finanšu informācija vairs nav tik svarīga. Es tam nepiekrītu. Pirmkārt, ir vesela gūzma ar finansējumu, e, finanšu avotiem un finansējumu, kas ir terorisma organizācija rokās. Nu, vismaz e, pelēkajā zonā tas varētu būt. Mums būtu jābūt spējai izsekot naudai. Šobrīd mums nav Eiropas Savienības mēroga FIU šīs vienības, Mums tāda ir jāizveido. Bet eh, mums ir nepieciešams arī saskaņot noteikumus eh, tiesību sargājušo iestāžu sadarbībai ar šīm FIU vienībām jo šīs regulējums ir no mm, ļoti atšķirīgs, gan labs, gan absolūti vājš. Līdz ar to tas eh, nozīmē, ka situācijas varbūt ir ļoti invazīvas. Un nu, tāda ir situācija ar šiem priekšlikumiem, un esmu gatavs tos detalizētāk apspriest ar jums arī turpmāk. Par savstarpēju sadarbspēju. Par to mēs varēsim detalizētāk pēc brīža runāt, bet es vēlējos atbildēt uz konkrēti uzdotajiem jautājumiem. EDPS un FRA aģentūru mēs iesaistījām jau no paša sākuma strādājot pie šī priekšlikuma. Un tās lietas, kas ir eh, labi sa sagatavotas tieši viņu iesaistīšanās dēļ. Vēlāk procesā viņi vēlreiz skatījās uz šīm lietām, jūs jau iepazināties ar viņu ziņojumiem. Mēs eh, savā darbā lielā mērā balstījāmies tieši uz viņu ziņojumiem. Un mums ir vēl rūpīgāk jāsako līdzi, lai mēs eh, arī procesa beigās EDPS un FRA aģentūru ieguldījumu ņemtu vērā. Tā kā mums ir nepieciešama pasākuma ar nepieciešamu aizsardzību, nu tad pats būtiskākais būs īstenošanā. Protams, jums taisnība. No komisijas puses mēs, eh, cik varēsim, uzstāsim uz eh, nopietnu īstenošanu Mēs esam stiprinājuši ziņošanas procesu saistībā ar Schengens informācijas sistēmas izmantošanu, piemēram. Un vairākas valstis, ne tikai jūsu pieminētā, bet vairākas valstis ir saņēmušas ļoti skarbus ziņojumus saistībā ar eh, īstenošanu un Schengens informācijas sistēmas izmantošanu. Un mēs sauksim pie atbildības eh, katru no šīm valstīm par eh, nepilnībām Šis darbs turpināsies. Šo darbu iespējams vajadzēs paplašināt, ņemot vērā sadarbspēju. Jo būs runa ne tikai par vienas informācijas sistēmu, Schengens informācijas sistēmas izmantošanu, bet arī par visām normām saistībā ar sadarbspēju kā tādu. Tālāk par e-pierādījumiem. Ir vesela virkne jautājumu, kurus jūs uzdevāt saistībā ar šiem e-pierādījumiem. Par to vēl ir jādiskutē vairāk un detalizētāk, jo tas ir ļoti svarīgs priekšlikuma kopums. Šobrīd vēlējos eh, spērt vienu soli atpakaļ un pastāstīt, kāpēc mēs to darām. Mēs to darām tādēļ, ka ne tikai daži no esošajiem mehānismiem ir eh, teiksim, nepārāk piemēroti kibernoziegumu izmeklēšanai, bet arī tādēļ, ka, lai ko jūs domājat par emlats, cilvēki iet arī ārpus šīs sistēmas. Ir aizvien vairāk pieprasījumu pēc brīvprātīgas sadarbības. Dažkārt tās pat nav tiesu iestādes, bet vienkārši iestādes. Policija, piemēram, meklē tiešu kontaktu veidu, eh, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju. Citreiz tas ir pamatoti, bet tas ir ārpus noteikumu ietvara un necaurskatāmi. Brīvprātīga sadarbības pieprasījuma skaits šobrīd pārsniedz MLA savstarpējās pal tiesiskās palīdzības uh, eh, līgumu ietvaru. Tā kā uh, mums kaut kas ir jādara šajā jautājumā, mēs nevaram apturēt uh, tiesi, tiesības sargājušās iestādes no, no izmeklēšanas, bet mēs varam noteikt viņiem skaidrākus noteikumus. Kas attiecas uz attiecībām ar ASV? Man ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāizdara savs mājas darbs. Mums ir jāpārliecinās, ka tas, kas Eiropas Savienībā tiek darīts, eh, tiek darīts pareizi. Un tāpēc ir nākam klajā ar šo priekšlikumu, kuru mēs koplējuma procedūrā ar jums arī pieņemsim. ir, ir vieglāk runāt ar ASV, ja mums ir skaidra nojauta, skaidrs priekšstats par to, kāda ir mūsu nostāja. Ja mēs nevaram panākt progresu attiecībā uz savu nostāju, tad risks ir tāds, ka ASV no savas puses meklēs divpusēju attiecību iespējas ar individuālajām dalību valstīm. Un tas savukārt radīs neapmierinošu situāciju pēdējā iekšlietu tieslietu padomē diskusijā, kuru nesāka komisija, bet gan dalību valstis, viņas uzsvēra, cik svarīgi ir virzīties uz priekšu straujāk, lai nonāktu pie Eiropas Savienības kopīgas nostājas šajā jautājumā. Un Viņa arī apzinājās, ka jebkuri kontakti ar ASV notiktu balstoties uz šādu kolektīvu kopīgu Eiropas Savienības nostāju. To sacīja dalība valstis padomē. Es vienkārši jums atskaitos par šo diskusiju. Par citiem jūsu minētiem jautājumiem. Es nevēlos palikt ilgāk nekā esmu gaidīts bet labprāt arī divpusēji pārnāšos jautājums. Jautājumi, kas eh, CPRN, piemēram, un eh, citi, kas eh, būs aktuāli nākamajā paketē, mazie šaujamieroči un citi jautājumi, to mēs varēsim apspriest tad, kad tiks publiskots tas ziņojums. Sofija, saka priekšsēdētājs. Sofija, lūdzu, samērīgi. Es vēlos zināt, komisija nāc, komisārs nāca klajā ar ļoti skaistiem paziņojumiem par īstenošanu, bet pēc visas svinēšanas saistībā ar eh, vispārējo datu aizsardzības uh, regulu, tad divas dalību valsts, manuprāt, ir otro pilāru īstenojuši tikai. Bet, ja mēs runājam par robustajiem drošības pasākumiem, es negaidu, ka jūs teiksiet, mēs uzraugam situāciju un jautājam dalību valstīm, vai viņas nevarētu lūdzu jauki īstenot šīs uh, normas. Nē, tas nozīmē, ka tikko beidzas termiņš, tad jūs e, sākat pārkāpumu procedūras. To nozīmē robusti. Jā, mums ir eh, jābeidz šī diskusijas daļa. Pavisam īsa atbilde. Jā, jums pamatoti prasat eh, par īstenošanu, bet eh, jūs nepamatoti sakat, ka es neuztveru īstenošanu nopietni. Par katru no pasākumiem, kur es esmu atbildīgs, PNR īstenošana, mēs esam daudz tālāk, ja mēs nebūtu uh, rūpīgi sekojuši šīm lietām un arī attiecībā uz GDPR un policijas direktīvu, tur es jums varu piet, piekrist. Nē, nu jūs varat smīkņāt, protams, bet uh, esmu jau no paša sākuma sacījis, ka mēs uh, nevairīsimies no pārkāpuma procedūrām ir virkne procesuālo soļu, kas ir jāizdara. Pirmais ir precizēt situāciju ar paziņojumiem, un pēc tam ātri pāriet pie nākamajiem soļiem, un mēs no tā nevairīsimies ne par vienu no šiem pasākumiem, un es nepieņemu tādu pieeju, ka vienam priekšlikumu kopumam būs atšķirīga pieeja nekā citiem. Nē, tā tas nebūs. Esmu tiešām uh, nobažījies, jo divi nākamo ziņojumu referenti pacietīgi gaida. Paldies, komisāra kungs, jūs paliksiet, cik es saprotu, arī uz šo daļu, un arī citēnu referenti ir iedušies uz šo punktu apspriešanu. Pārējām uzreiz pie nākamā tad punkta - sadarbspējas starp ES informācijas sistēmām pēc komisijas priekšlikuma prezentēšanas par sadarbspēju mēs tagad ķeramies klāt pie normatīvajām procedūrām. Mums ir divi eh, ziņojumi projekti. Lenārs kungs un Melo kungs ir referenti. Došu vārdu viņiem vispirms, pēc tam eh, komisāram un tad ēnu referentiem. Eh, es atvainojos, ka jums bija jāgaida tik ilgi, bet iepriekšējā paketē, kur apsveidām, bija daudz jautājumu. Un tagad runāsim par sadarbspēju. Tā kā, ja jūs varētu abi divi izteikties par šiem jautājumiem, un tad dosim vārdu komisāru. Paldies, priekšsēdētāji. Man nekur šovakar vairs nav jādodas tā, ka var veltīt laiku, lai pabeigtu šīs eh, debatas par eh, sadarbspēju. Mēs strādājam pie esošo Eiropas Savienības eh, sistēmu Eirodak un citu sadarbspēju un strādājam pie jaunām IES, ETS, e eksistīs N un tagad ir jauna priekšlikuma arī vīzinformācijas sistēmai, tātad pie tām arī strādājam. Uh, Galvenais horizontālais jautājums ir tāds, ka visas šīs Eiropas Savienības informācijas sistēmas ir izveidotas kā eh, atsevišķi tādi elementi. Es eh, biju EU eh, Elīza birojā, ja jūs iet pagrabā, jūs redzat, ka tur ir, teiksim, telpa ar vairākiem serveriem, Eirodak ir, tur atrodas SIS, vīzu informācijas sistēma, tur ir ETIES eh, tur bijis, ES arī tur būs. Eh, burtiski dažs centimetru attālumā šīs sistēmas, to serveri atrodas, eh, bet kaut kādā veidā viņiem nav atļauts vai arī viņi nevar komunicēt savā starpā un sistēma tādā veidā pieļauj kaut kādas informācijas iztrūkstamību. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Sicīlijā arī par šo terorismu apkarošanas komiteju un tur Balcālo ir šis karstais punkts un tur ir atsevišķa telpa, atsevišķa datora, atsevišķām informācijas sistēmām atkal. Uh, un tas, manuprāt, patērē lieku laiku, tas nav efektīvi, un uh, tas nav pieļaujams tādos laikos, kad uh, drošība ir prioritāte numur viens. Uh, Eh, šis parlaments atkārtot ir prasījis eh, divas lietas - izmantot Eiropas Savienības instruments, kas mums jau ir, tātad maksimāli, un nākt eh, klajā ar risinājumiem, lai labāk izmantot informāciju, kas jau šobrīd ir tā vietā, lai liktu uzsvaru uz vēl papildus datu vākšanu. Man liekas, ka šie komisāra Kinga priekšlikumi ir tāds labs atbildes veids uz šiem vajadzībām neierobežojot piekļuvis esošām sistēmām un varbūt arī atsakoties no datu tu aizsardzības nosacījumiem daļēji, bet tātad nodrošināt labāku, pilnīgāku piekļuvi Eiropas Savienības datu sistēmām, lai policisti, teiksim, robežsarga, migrācijas darbinieki vai arī attiecīgie darbinieki, lai viņi varētu piekļūt šai informācijai un veikt savu darbu, tātad labāku lēmumu, balstoties uz labāku informāciju. Sadarbībā ar kolēģi Nano no Melo mēs esam izstrādājuši pat vai 100 grozījumus, 194, 194 izklausās daudz Eh, arī pats bija šokāts, bet man liekas, ka tas izsaka kaut ko arī par tehnisko raksturu šim priekšlikumam, jo visā visamā mēs atbalstam Eiropas komisijas eh, pieeju šajā jautājumā, bet ir pāris lietas, ko mēs eh, gribējām piekoreģēt. Minēšu četras. Pirmkārt, ir svarīgi, lai sistēmas darbotos nu, nevainojam, un, ja kaut kādas problēmas gadījumā, lai visā šī arhitektūrā nerastos tad turpinājama tāda ietekme visā šai ķēdē. Tā tad jāstiprina eh, atbilstošas backup iespējas, eh, tāpat arī Eiropas Savienības eh, meklēšanas portālam un identitāšu depozitāriem. Es te varētu minēt dažas lietas, kas varētu šo sistēmu apdraudēt. Tāpat esam lēmuši uzlabot eh, sadarbspēju ar Eiropol komponentiem. Te svarīgākais ir tas, lai visa informācija, kas ir pieejama, tātad mēs nedrīkstam eh, izdarīt kļūdu un kaut kādu informācijas apjomu atstāt ārpus šī instrumenta. Un, lai stiprinātu Eiropola spējas eh, veikt savu darbu, mums jādod viņiem šī sadarbspēja, lai būtu labāka piekļuva atbilstošām Eiropola datu bāzēm arī. Trešām kārtām sadarbspējas priekšlikumi ietekmēs arī to, kā notiks pārbaudas uz robežām. Tātad šīs pārbaudas tiks uzlabotas lielā mērā un būs efektīvākas, bet priekšlikums arī potenciāli varētu paredzēt papildus saistības eh, robežsargiem, kas potenciāli varētu procesu uz robežām padarīt tādu apgrītinošāku un esam iesnieguši dažus grozījumus, lai nodrošinātu nepieciešamo līdzsvaru starp piedarbību un eh, pasākumiem uh, Un visbeidzot, eh, priekšlikums dalībvalstu policijas spēkiem izmantot CIR uh, datu bāzi, uh, veicot identitāšu pārbaudas. Mēs nedaudz esam ierosinājuši grozījumus šim instrumentam, lai viņš labāk atspoguļo pašreizējo praksi dalībvalstīs. Un tas nozīmē, ka mēs identificējam uh, ceļošanas dokumentus uh, pirms uh, CIR tiek. Uh, Uh, uzdots uh, šis uzdevums meklēt biometriskos datus, un uh, tāpat jāstiprina arī garantijas, ka personas tiks identificētas. Nu, šīs ir tās lietas, ko jūs atradīsiet ziņojumā, esmu pārliecināts, ka. Jā, kolēģi droši vien ir iepazinušies ar visiem 194 grozījumu priekšlikumiem, un esmu gatavs vest tālākas diskusijas ar pāriem kolēģiem tuvāko nedēļu mēnešu laikā, un tagad došu vārdu savam kolēģim Melokungam. Uh, Paldies! Neko daudz vairāk nepiepildīšu. Priekšsēdētājs runāšu portugāļu valodā. Tā tad lēms laiks uzlikt austiņas. Okay. Un eh, tā tad gribētu eh, sveikt vispirms eh, komisāru kungu un komisijas pārstāvis. Man šķiet, mums ir bijušas ļoti labas sanāksmes kas mums ir ļāvušas ļoti iedarbīgi sadarboties par šādā ļoti tehniskā jautājumā. Dažkārt šķietam nu, tādos ļoti neiespējamos jautājumos, un jāsaka, šis jautājums varbūt ir tehniskāks nekā politisks pēc sava rakstura. Par ko te pamatā ir runa? Tā tad labāka drošība, stiprāka drošība, tāpat laikā sniedzot zināmas garantijas. Mēs runājam par uh, šīm uh, divām tiesībām, kuras nepieciešams izlīdzsvarot. Un uh, šeit mums ir nepieciešama labāka drošība, tāpat laikā ievērojot datu aizsardzības un privātuma nosacījumus. Un tātad tas arī ir šis mūsu satraucošais jautājums. Eiropas parlaments ir nācis eh, klajā ar grozījumiem, kas, eh, kā jums tika teikts, ir daudz skaitliski, bet es gribētu izteikties par eh, migrācijas prūsmām, terorismu un citām lietām, kuras ir prioritāras Eiropas parlamentam, ir īpaši šim sasaukumam, bet arī parlamentam nākotnē. Manuprāt, būtu svarīgi, lai pilsoņi saprastu šeit pamatā esošo loģiku Mēs runājam par eh, katastrofu un noziegumu novēršanu. Un cilvēki droši vien nevarētu saprast, kāpēc nevar novērst eh, šādus notikumus, ka tas ir noticis, teiksim, tāpēc, ka nav bijuši piekļuvuši, nav bijusi piekļuva datiem, kas atrodas kādā aktu bāzē. Tā tad ir jānodrošina piekļuva informācijai, un informācija ir jāsniedz atbilstoši attiecīgo iestāžu vajadzībām. Šie nesenie notikumi, protams, ir eh, demonstrējuši to, kas var notikt. Un eh, mēs redzam, ka tādus briesmīgus notikumus mēs varbūt arī būtu varējuši novērst. Tāpēc esam apņēmības pilni veidot eh, labāku Eiropu, kas uh, dod pilsoņiem šo drošības sajūtu. Un tieši tāpēc arī komisija un parlaments eh, sadarbojas šajā virzienā. Mēs gribam, lai darbs rit ātri, lai informāciju ātri saņemtu attiecīgās iestādes, policijas eh, spēku izmeklēšanas iestādes un eh, citi, lai varētu izvairīties no potenciāli, teiksim, reģistrētiem teroristiem vai aizdomās turētām personām, kuru dati atrodas reģistros un kur jau, tā teikt, ir norādes uz iespējamiem riskiem. Te mēs runājam par individiem, kas izmanto vairākas identitātes. Mēs runājam par datiem, kas atrodas dažādās uh, sistēmās, bet kurus nav iespējams savstarpēji sasaistīt, jo trūkst šīs sadarbspējas, un tā turpināt nedrīkst. Tā tad mēs cenšamies eh, kaut kā labot šo situāciju, kā jau esam to pārunājuši sanāksmēs ar ēnu referentiem, tāpat arī ar Eiropas komisijas klātbūtni. Esam to pārunājuši arī ar nevalstiskām organizācijām un iesaistītajām posēm, jo laiza pārstāvjiem, Eiropola pārstāvjiem, tāpat arī datu aizsardzības iestādes pārstāvjiem. Mēs gribējām nodrošināt, lai visas šīs sistēmas daļas varētu uh, tā glūdi darboties eh, kopā, sadarboties. Es gribētu pateikties vēlreiz komisijai par visu veikto darbu no viņa puses un eh, paldies eh, Lība komitejas kolēģiem par visu sniegto atbalstu. Protams, arī paldies ēnu referentiem un cerams, ka mēs ātri varēsim virzīties priekš un apstiprināt šo prie, ziņojumu. Jā, paldies eh, referentiem. Kā jau es teicu, eh, tūk strādās eh, līdz sanāksmes beigām, tātad 21.45 un ne minūti ilgāk. Gribētu tagad dot vārdu komisāram pavisam ātri, izteikt uh, savus uh, komentārus. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi tāds svarīgs, būtisks jautājums, nu, bet varbūt, ka varētu lūgt jūs tādu sākotnējā reakciju uz referentu teikto un arī ēnu referenti Dalīku un Zērnas kundze un Valēro un Birgita eh, arī tātad. Viņa runā Sanits Millers vārdā, un pēc tam Sofija, tad arī jūs varētu ātri izteikties, un tad mēs varētu noslēgt šo jautājumu. Komisārkungs, jums vārds vispirms, pavisam īsi. Paldies! Paldies eh, referentiem, ēnu referentiem. Paldies, ka esat uzdevuši man daudzus jautājumus. Ceru, ka eh, šī viedokļa apmaiņa mums būs tāda auglīga un noderīga. Kā mēs raugamies uz ierosinātiem grozījumiem? Viņi iet tādā ļoti mm, labā, pozitīvā, konstruktīvā virzienā, kā jau teicu. Mums jāmēģina visu pēc iespējas saglabāt eh, vienkārši un iedarbīgi, tātad, lai sistēma darbotos. Uh, 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Tātad mums ir jāstiprina pamatiesības uz datu aizsardzību, tāpat laikā neliekot šķēršļus operatīvās darbības mērķiem, ko jūs tik skaidri arī ieskicējāt. Un eh, gribu uzsvērt, varam pilnīgi jums piekrist, ka ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu piekļuvi Eiropolam. Tātad, eh, jā, visos šajos virzienos mēs strādāsim kopā ar jums, izsējot cauri šiem 194 grozījumiem. gribētu veltīt vienu mirkli un eh, runāt par pārskatītajiem grozītiem priekšlikumiem, rēģējot uz grozījumiem. Es saprotu, ka šī ir ļoti svarīga tēma. Arī Vikstrāms kundze jau par to runāja iepriekšējā mūsu diskusijas sesijā. Tā tad eh, decembra priekšlikumā jau tas parādījās un eh, tas ieraudzīs dienas gaismu 12. jūnijā rīt. Trešdien, trešdien gan, jā, laboju sevis teikto. Tā tad būs ļoti tādas ierobežotas izmaiņas salīdzinot ar decembra priekšlikumu, runājot par grozījumiem attiecībā uz ETIES, Cēsiju, eh, Līza un eh, Ekrist attīstīsienu eh, trešo valstu pilsoņiem, kur ir nepieciešams saiknes, lai nodrošinātu šo sadarbspējas komponenti. Tas nebija iespējams decembrī, jo tajā laikā sarunu status par šiem instrumentiem nu, nebija vēl nobriedzis šādam risinājumam. Eirodak tāpat laikā nav iekļauts eh, šajos secīgajos grozījumos, ar ko mēs nāksim klajā, ko jūs eh, tātad varēsiet aplūkot šo trešdienu. Un, kā mēs zinām, tas ir tāpēc, ka pašreizējā Eirodak sistēmas arhitektūra tehniski nav uh, Uh, piemērota, lai iekļautos šajā sadarbspējas sistēmā, jo tur ir tikai biometriskie dati un references uh, numurs, bet nav citi nekādi dati par personas identitāti. Tātad, kā jau mēs zinām, mēs ierosinājām 2016. gadā priekšlikumu, kas uh, cenšas tātad labot šos trūkumus, iekļaujot arī identitātes datus, bet uh, Mm, vēl nenoslēgtas vienošanās starp uh, likumdevējiem par Eirodak uh, priekšlikumu, nu tad tā uh, rezultātā mēs nevaram nākt lajā šiem grozījumiem Eirodakam attiecībā uz šo sadarbspēju. Nu tā tad domāju, ka mēs visi redzam, cik svarīgi ir nodrošinot to, lai Eirodak kļūtu par elementu šajā Eh, sadarbspējas arhitektūrā, un mēs eh, gribam sadarboties ar jums, lai pie tā nonāktu pēc iespējas ātrāk. Es eh, ceru, ka tāpat laikā būs iespējams ņemt vērā šos tehniskos grozījumu priekšlikumus, jums strādājot pie ziņojuma un izskatot ziņojumu projektu tālāk. Es atzīstu, novērtēju un personīgi piekrītu uh, Um, referentu vēlmei un iespējams arī visliba komitejas vēlmei virzīt uz priekšu tādā, nu, sakārtotā, bet arī samērā ātrā veidā šos priekšlikumus. Bulgārijas prezidentūra uh, vēlētos, lai līdz šī mēneša beigām tiktu panākt kopīgā nostāja. Nākošā Austrijas prezidentūra un komisija cer, ka mums būs eh, iespēja saulēcīgi uzsākt trialogu diskusijas, varbūt priekšlaicīgi, tas viss ir arī jūsu rokās, esam pieejams līdz vasaras brīvdienām, līdz pat pēdējiem brīdim, un būšu pieejams eh, jau nu pēc iespējas ātrāk arī septembrī kopā. Mēs eh, varētu, es domāju, panākt kopīgo mērķi, noslēgt sarunas par šo dosie līdz gada beigām. Paldies komisāru kungam, arī prezidentūras pārstāvu šeit ir klāt. Uh, bet došu vārdu vispirms ēnu referentiem, kuri gaida tik ilgi tādā vēlā sēdē pirmdienas vakarā dalī kundze pirmā. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs! Es gribētu pateikties referentiem un jāsaka, ka līdzreferenti ir eh, pamatīgi strādājuši pie šī ziņojuma, bet gribētu jau no sākuma paust savu pozīciju šajā failā, jo jau no paša sākuma tas bija pilnīgi skaidrs mums, ka pašreizējā situācijā kaut kas šajā sistēmā nav, nav pareizi. Un es runāju kā persona, kas eh, stingri uzskata, ka tiesības uz privātumu un drošumu, ka tās iet rokrokā, un tā tam ir jābūt, jo šī priekšlikuma mērķis ir, tātad, lai cilvēki justos droši, bet manā izpratnē eh, drošums ir arī tiesības būt brīvam, nebūtu uzraudzītam, eh, pārskatītam un lai nespriež par jūsu ādas krāsu vai valsts piedarību, un, diemžēl, man ir tāda sajūta, ka šī likumdošana nenodrošina pietiekam šādas tiesības. Bez tam Tā kā skaidrojošajā rakstā skaidri norādīts, ka Eiropas Savienības pilsoņu dati arī var kļūt eh, iekļaut šeit sadarbspējā dažādās datu bāzēs nākotnē. Un te es gribētu piesaistīt kolēģi uzmanību komisijas priekšlikumam regulai nacionāliem identitātes dokumentiem 17. aprīlī 18. gadā, kur ir ierosināts iekļaut obligātos uh, biometriskos datus. Uh, attiecībā uz 370 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu. Mēs esam eh, pamattiesību eh, savienība. Mums ir tiesības uz privātumu un eh, tiesības uz nevainības prezumciju un nediskrimināciju. Es neuzskatu, ka priekšlikums pašreizējā formā tik tiešām aizsargās šīs pamata brīvības un vērtības, kas mums ir svarīgs. Par sistēmas izmaksu. Godīgi sakot, man vēl ir jāpārliecina, kāpēc vajadzētu tēlēt 425 miljonus par sistēmu, kas eh, darbosies tikai 24. gadā, kad mēs eh, pat neesam vēl saņēmuši eh, pamatojumu, kāds ir problēmas apjoms. Un atbildot Melokungam, šī nav tikai tehniska izvēle, bet arī politiska karai būs eh, juridiska ietekme un arī būs ietekme uz sabiedrību, tas mainīs, kā juridiskie principi ir tikuši interpretēti līdz šim, un Eiropas datu aizsardzības eh, eh, uzraudzības jomā tas būs tāds punkts, aiz kur vairs nebūs iespējams griezties atpakaļ. Mums ir sešas darba brāzes, SIS, viss e ETS, Europol, Interpol un citas. Uh, Tā tad vai tik tiešām ir nepieciešams, un tas ir proporcionāli, lai būtu šis kopīgās identitātes repozitārijas, lai tas stāvētu pār visām šīs sistēmām? Ja mēs nemainam šī priekšlikuma struktūru un neparedzam tādas stingras garantijas un aizsardzības attiecībā uz cilvēku pamatiesībām, tāpat arī jāparedz sūdzību iesniegšanas koncepcija un arī nolūku ierobežojumi, attiecībā uz to, kur, uh, kurš var piekļūt tik lielu apjomu personas datiem. Nu, ja vien tas netiks darīts, tad mums būs ļoti grūti piedāvāt savu atbalstu. Un visbeidzot, šis tiesība akts uh, prasa mm, lai būtu arī ļoti precīza programmatūra, ko var uzturēt un nodrošināt tikai nedaudz lielie programmatūras izstrādātāji, bet uh, un kā ēnu referente es tik tiešām gribētu saņemt skaidrojums manis minētajos jautājumus. Paldies! Thank you. Paldies. Varbūt mums ir nepieciešams garāks diskusijas, bet kā nākamajam mēnu referentam no uh, Goengail došu vārdu Kornēlijai Ernst. Paldies! Pēdējos mēnešos mēs vienmēr esam uzstājuši, ka sadarbspēja ir ļoti nepieciešama. Par to mēs arī iestājamies. Jā, mēs vēlamies sadarbspēju, bet Mums ir jāpadomā, kas tad tiešām būtu loģiski un pamatoti. Teroristu uzbrukumi, kas tika īstenoti, no tiem ir jāmācās. Ba ir nepieciešama sadarbspēja, un vai tas, kas tiek piedāvāts, atbilst tam, kas mums ir nepieciešams. Es, ISP, tas mums ir saprotams, un tur viss kārtībā, šādam regulējumam ir jābūt. Eh, par sadarbspēju mēs to ner, nemaz nerunātu, ja mēs to negribētu. Tur viss kārtībā, bet pēc tam, kā tas saucās, CID, MID, CRA, nu, paskatieties uz to visu, te ir runa tikai un vienīgi par trešo valstu pilsoņiem. Visas šīs aizraujošās datu bāzes, kas ar to ir saistītas, tur ir runa par eh, trešo valstu pilsoņiem tikai un vienīgi. Un tad man jautājums ir jums kādi iemesli bija, un tiem jābūt labiem iemesliem. Kā jums vispār ienāca ideja prātā nāk klajā ar šādu priekšlikumu? Kāda statistika tam ir pamatā? Kādas bāzes vērtības ir pieejamas? Piemēram, identitātes uh, viltošana tad ir tik nozīmīga bijusi, ka jūs uzskatāt, ka vajag šeit šādu depozītu izveidot. daudz vairāku identitāšu detektors. Tur tiek saskaņoti dati un tiek pārbaudīts principā, vai šāds uh, vārds atrodas vienlaicīgi vairākās sistēmās. Jā, nu var salikt kopā šādus datus un tie nav neitrāli. Un šīs e, hitflag arī nav neitrāla sistēma. Uh, Tā ir ievērojama iejaukšanās privātumā miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju. Šeit iet runa par vairāk kā 280 eh, miljoniem cilvēku. Sociāldemokrāti saka vēl vairāk, tātad ap 300 miljoniem cilvēku, kas ir iekļauti šajās datubāzēs. Ir milzīga kritika no EDPS, no nevalstiskajām organizācijām, kas strādā pie šī jautājuma. Es vēlos no jums dzirdēt, kāds ir pamatojums šai sistēmai, ko jūs vēlaties izveidot. Kāpēc jūs jaucat visu kopā ar migrāciju? Te ir runa par migrācijas kontroli un noziedzības apkarošanu kopā. Te ir jārunā arī par etnisko profilēšanu. Šeit pietrūkst arī garantiju, Šeit ir pārkāpumi attiecībā uz personu datiem. Un pareizi arī tik sacīts, ja mēs šo ieviesīsim, atpakaļ ceļa vairs nebūs, un tur mums vajag lielāks un skaidrāks paskaidrojums. Um, Tack så mycket. Eh, jag vill också börja med att tacka de två föredragande. Valera Konzept. Liels paldies, un e, jūs e, šeit e, jau runājāt par izcilu sadarbību, un es ļoti ceru, ka arī tas tā būs turpmāk, bet tagad ir pienācis laiks gro grozījumiem. 194 grozījumi. Nu, es ļoti ceru, ka mums izdosies eh, sagatavot vismaz dažus kompromisu risinājumus, lai šo skaitli samazinātu. Papildus tam, ko man kolēģi jau pieminēja, viena no lielākajām problēmām nav tikai datu aizsardzība, bet saistība ar diskrimināciju. Jo, kā jau es teicu iepriekšējās debatēs, tad, kad runājam par jaunām normām, tad mums ir jāpārliecinās, ka tās ir samērīgas un ka tajās ir iestrādātas vajadzīgās garantijas. Un mūsu grozījumi vērst tieši uz to samērīgums, uh, atbilstoši līdzekļu izvēle mērķu sasniegšanai un tiesiskās garantijas un aizsardzību. Šeit mēs runājam ne tikai par personas datu aizsardzību, bet arī par diskrimināciju. Kornelija jau pieminēja šo etnisko profilēšanu, un kā jau Kornelija teica, tas galvenokārt attiecas uz trešo valstu valsts piedarīgajiem, eh, kas um, ietver sevi arī ES pilsoņus, kas ir ģimenes eh, locekļi, un tas skar arī E, Schengens vīzu turētājs un tam līdzīgi. Vēl viens jautājums, ko vēlējos pieminēt. Ko darīt ar Eiropas Savienības pilsoņiem, kuriem ir dubultā pilsonība? Kā viņi tiks vērtēti? Paldies! Thanks, Paldies! Un tagad uh, dod vārdu Birgitai Sipalai. Paldies, priekšsēdētāji! Diemžēl Pīters nevarēja ierasties, un es nolasīšu viņa komentārus. Tāpat kā Mirjāma, viņš vēlas uh, pateikties referentiem. Un Šie daudzie grozījumi vēlreiz atspūkļo to, cik sarežģīta ir šī lieta, šis jautājums, un tas arī parāda to, cik ļoti politizēta ir mūsu pieeja iekšlietu tieslietu datu bāzē. Komisija ierosina atteikties no iepriekšējās eh, šīs eh, noslēgtās pieejas, kad katra informācijas sistēma ir kā eh, noslēgts ciklons, bet komisija ierosina apvienot visu trešo valstu valsts piedrīgo pilsoņu personas datus un jaunā datu bāze, kas tiks veidota kā kopējās identitātes repozitārijas un uh, biometrijas datu uh, apkopojums, bet ņemot vērā to, cik masīvs būs šīs izmaiņas un tādēļ, ka politiskais kurs tādējādi pilnībā tiek mainīts, mainīts un tādēļ, ka tas skars simtiem miljonu trešo valstu pilsoņus, mums vajadzētu izvērtēt ierosināto grozījumu ietekmi uz personu pamatiesībām. Jo e, šiem likumdošanas projektiem vajadzētu tikt izvērtētiem pēc to mērķtiecīgumu ēnu referentu tikšanās laikā skaidri parādījās, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ mēs prasījām, lai šīs lielās informācijas sistēmas būtu sadarbspējīgas, tas ir, lai atrisinātu problēmu ar identitātes krāpšanu. Uh, Un šeit mēs nerunāju par miljārdiem eiro mūsu nodokļu maksātāju naudas, kas tika iztērēta, bet mēs neesam joprojām saņēmuši pārliecinošas pierādījumus tam, ka ierosinātās izmaiņas nodrošinās vēlamo rezultātu. Pa piedāvām tiek pieprasīts iegūt vēl vairāk datu. Komisija pavisam nesen ieteica izveidot trīs jaunas datu bāzes. Tātad patiesībā mēs apkopojam arvien vairāk datus un apvienojot to ar sešu jau esošu datu bāzu sadarbspēju, tas dos daudz lielāku ietekmi nekā vienkārši datu bāzu summa. Tādēļ mēs esam pret šo priekšlikumu, kas izvēloties ilgāku datu uzlabāšanas laiku, apdraud eh, esošo sistēmas normas pār datu uzglabāšanas termiņu. Mēs mēnešiem esam pavadījuši apspriežot līdzsvarotu pieeju esošajās sistēmās, bet patreiz mums tiek lūgts izvērtēt pilnīgi jaunas piekļuves normas tiesību sargājušām iestādēm. Esam pārsteigti arī par eh, šo uh, kopīgo biometrijas datu depozitāriju, kas patiesībā veido pilnīgi jaunas datu bāzes, lai arī tie tiek pasniegti kā sadarbspējas komponenti, mēs uzskatām, ka te ir runa par jaunām datu bāzēm. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Tātad tas, tam būs politiskas sekas, un tie, kas tiek pasniegti kā neprotrunīgi tehniski risinājumi, ir eh, novedis pie lielām bažām. Fra aģentūra datu personas datu uzraugs, tāpat kā mērs komiteja, visas ir paudušas bāžas. Un manas grupas mērķis ir atspoguļot šīs paustās bažas mūsu grozīmos, un es ar eh, nepacietību eh, gaidu konstruktīvu dialogu. Un mans personisks viedoklis vēlos piebilst. Raugoties uz šīm debatēm par drošības likumdošanu, es gribu vaicāt, kāda ir šī drošības arhitektūra? un dažreiz man tas liekas kā putns krātiņā. Putns ir drošībā, kaķis pie tā klāt, klāt netiek, bet putns ir ieslodzīts, ar to manipulē. Un tad, kad jūs negribat putnu dzirdēt, jūs vienkārši pārklājat tam lakatu pāri, lai tas domātu, ka ir nakts. Par kādu arhitektūru mēs šeit runājam? Morais kungs. Tulkojums tiks pārtraukts 21.45 un tādēļ lūdzu esiet kodolīgi un ievērojiet uzstāšanās laiku. Sofija Intveltas kundze. Izteikšos īsi. Pirmais jautājums. Vai komisija vai kāds tās ģenerāla direktorāts ir apspriedis plānus uh, Uh, ar uzņēmumu Balantier par sadarbspēju. Un vai komisija ir apspriedusi šādus plāns ar citiem uzņēmumiem, un ja jā, vai mēs varētu saņemt šo atbildu rakstiski? Otrs jautājums. Vai jūs piekritīsiet, ka, ja šāda sistēma tiek veidota, ka to var darīt tikai uzņēmums vai uzņēmumi, kas atrodas ēs jurisdikcijā, un nekad valstī, kur attiecīgās uh, valsts tiesu iestādes vai tiesvaras iestādes varētu iejaukties. Un visbeidzot, vai jums nešķiet dīvaini, ka mēs savienojam visas datubāzes, nodrošinām piekļuvi, tas ir ļoti labi, bet datu aizsardzība un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir atstāti dalību valstu ziņā. Vai jums tas nešķiet neatbilstoši un dīvaini, ja runājam par tā saucamās policijas direktīvas ieviešanu? Ja jūs varētu piedāvā desmit grozījumus Eiropas Savienības likumdošanā, tad kāpēc jūs nedarat visu, lai policijas direktīva tiktu vai nu ieviesta, vai arī kāpēc jūs neizvēlaties regulas risinājumu? Paldies, un visbeidzot Halmājers konca. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, attiecībā uz komisijas priekšlikumu par sadarbspējas raugos pozitīvi. Ja mums ir datu bāzes, tad tas ir tikai un vienīgi loģiski, ka šīm datu bāzēm ir jābūt savienotām, lai drošības iestādes tiešām varētu arī glābt cilvēku dzīvību, izmantojot pieejamo informāciju. Līdz ar to man ir pilnīgi pretējs jautājums komisāru kungam. Sadarbspēja, kur uh, Zipels kundze prasīja šai jomā norādīt, kāda tad ir arhitektūra, es uzskatu, ka viņi tiek uzlabot tādā ziņā, ka no vienas puses tiek mētiecīgi strādāts, ar datiem, kas ir pieejami, jo tas ir gal galā tas, ko parlaments vienmēr ir prasījis, mērķiecīgi rīkoties tiešām tos datus, kas ir mūsu rīcībā, arī izmantot iedzīvotāju drošībai un mētiecīgi likt kopā šos datus, lai varētu maksimāli izmantot šos datus iedzīvotāju dzīvības aizsardzībai. Un man ir konkrēts jautājums attiecībā uz laika kalendāru sadarbspējai. Vai ir jau konkrēts termiņš zināms, līdz kuram vēlaties īstenot šos pasākumus un kādā veidā. Un e, kā, ko parlaments var darīt e, šajā jautājumā, lai uzlabotu šo situāciju, lai tik tiešām datu aizsardzība būtu vienlīdz svarīga ar iedzīvotāju drošību May, may I ask the interpreters if they would just interpret my last sentence? Would that be okay? Priekšsētājs lūdz tūkiem iztūkot viņu pēdējo teikumu. Lūdzu, kolēģi, un vēršos arī pie diviem referentiem. Ēnu referenti un uh, citu deputāti šeit uh, izklāstīja vairākus jautājumus. Bet vēlos pateikt, ka bija tiešām padziļināts debats no abām pusēm un bija arī vairāk grozījumi, kas šeit izskanēja. Un Ņemot vērā to, ka ir vēls pirmdienas vakars, vēlos pateikties referentiem, mēnu referentiem un deputātiem, kur palika tik ilgi, un paldies arī komisāram. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. jūnijas. Un mēs beidzam tagad sēdi, un es saprotu, ka